Eiropas komisijas un padomas pārstāvis. Mums šeit ir Eiropas komisijas prezidents un Zviedrijas Eiropas lietu ministrs, ministres kundze. Dāmas un kungi, es vēlos, lai mēs apstiprinātu vakardienas sēdes protokolu. Protokols ir izdalīts, vai ir kādi iebildumi, komentāri? attiecībā uz vakardienas sēdes protokolu ne nav. Līdz ar to sēdes protokols ir apstiprināts. Nē, es tomēr redzu Šulc kungs, lūdzu vārdu. Priekšsādātāji, man gan nav komentāri par vakardienas sēdes protokolu, savukārt man ir par citu um, no šai rīt sēdes incidents. Mans kolēģis no manas politiskās grupas Kingersens, kas bijis ar, uh, kadreizējais Ungārijas ārlietu ministrs. Kristīna Movai, kas pārstāv fašistisko politisko grupu, viņa, viņu neiespējamā veidā ir aizskārusi. Gota kungs, kā Ungārijas ārlietu ministrs, kā neviens cits, ir iestājies par starptautisko nolīdzinājumu starp Ungāriju un tās kaimiņu valstīm. Šis vārdiskais aizvainojums, ko kolēģi no neofašistu politiskās grupas ir uh, vērsusi, mēs tos noraidām. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Paldies Šulce kungam. Paldies par jūsu runu. Gonzes kundze ir lūgus arī vārdu uz personīgiem pamatiem, lai spaust savu nostāju. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, paldies par doto iespēju. Man ir ļoti žēl, kad ir nonākusi šī situācija tik tālu, kad Eiropas parlamentā, kad tā politiskā grupā pārstāv paramilitārisku organizāciju, kas iedzen cilvēkiem bailes minoritātēm, romiem un citām minoritātēm. Šī paramilitāriskā organizācija tika aizliegta Ungārijā, bet mēs diemžēl redzam, ka šīs pārtīs pārstāvi ar vienu ir at, atzinuši saistības, vēl kājot uniformu. Uh, šī partija katrā ziņā ir kā tāda kolonija, kas ir ap, apzīmējusi Eiropas Savienību kā, zinām, lielāko provinci. Ekstrēmisti ir notikuši daudzas demonstrācijas, ir ievainojuši simtiem policistu, arī nodarījuši zaudējumus Eiropas, uh, eh, piedod, Ungārijas televīzijas ēkai. Uh, ir traucējuši nacionālos dienas svinības, un, diemžēl, mums nav uzkrāta pieredze, kā mēs pret šādiem ekstrēmistiem un viņu demonstrācijām varētu vērsties. Ir sagatavots ziņojums, policijas ziņojums par um, šīm nekārtībām Ungārijā. Uh, Protams, kad bija arī iepriekš eh, problēmas, mēs atzīstam, ka bija problēmas ar policijas darbu šajā situācijā, bet es tiešām gribētu skaidri noteikt savai kolēģei. Ja Ungārijas iestādes, ja jūs apzīmējat tās kā diktatoriskas tikai tāpēc, ka viņi ir centušies nodrošināt kārtību un grib pateikt, ka Ungārijā nav nodrošina demokrāta, tad jums nav tiesību uzstāties Eiropas parlamentā. Jā, paldies. Um, Tagad es došu vārdu Balco kungam. Un tad es ierosinu, ka mēs beidzam šos personīgos uh, uzrunu laiku. Priekšsēdētāja kungs, es pateicos par doto iespēju paust savu nostāju. Man ir tikai pusminūtes laika. Šulce kungs, no kurienes jūs ņemat šo drosmi? atsaucoties uz dažādākiem paskaidrojumiem, kurus sniegus kāda deputāti, at, ap, apzīmēt konkrēti deputāti kā fašisti, tikai tāpēc, ka Eiropas Savienībā nevalda vienprātībā ar šīs politiskās grupas viedokļiem. Ja jūs viņu saucat par fašistu, jūs saucat arī visus 430 uh, vēlētājus arī par fašistiem. Paldies! līdz ar to liksim punktu šiem personīgajiem uzrunām. Es gribētu visiem katrā ziņā norādīt, ka mēs esam panākuši koplēmumu procedūrā saskaņā 74. procedūru reglamentu punktu. Un tas nozīmē, ka trijos pēcpusdienā, plenārsēdes laikā, trešdienās tiks parakstīts teksts par finanšu pakalpojumiem. Šie likumdošanas akti, to precīzs nosaukums tiks iekļauts